Godātās dāmas un kungi! Nākamais darba kārtības punkts ir mutiskie jautājumi komisijai un padomē ieguldījumu zemes oglekļa emisijas tehnoloģijās. Sākam debatas un pirmajam dod vārdu Rūla kungam, kas ir mutiskā jautājuma uzdevējs. Lūdzu! Herzlichen Dank, guten Morgen. Sisnieks, paldies! Labrīt, priekšādātājs kundze, komisāra kungs, padomas pārstāvji. Šajā jautājumā runa ir par to, ka 2007. gadā komisija prezentēja koncepciju ar mērķi tehnoloģiju